Un es sveicu arī IKAS uh, eh, Eiropas skolas delegāciju. Tie ir skolnieki, kas uh, ļoti angažēti ir par savus skolas projektu Zambijā iestājušies. Sisnīgs veicam, uh, eh, dārgie skolēni, Eiropas parlamentā. Dams un kungi, Rovana Plumba man paziņojas par savu iecaušanu par Rumānijas valdības locekli saskaņā ar 7. pāntu pirmo punktu. Uh,